Balzas kundzei vārdu, kas ir ekonomikas priekšsādātāja. Lūdzu, Balzas kundze. Um... Paldies, priekšsarētāji. Es vēlējos tikai paskaidrot, ka mēs prasam atlikt balsojumu par normatīvo rezolūciju, lai varētu turpināt risināt sarunas ar padomi, uh, ar stiprinātu mandātu no plenāras sesijas. Mums jau ir bijušas divas debats par šo svarīgo jautājumu un ir absolūti skaidrs, ka vienai pusei vēst sarunas pašai ar sevi un teikt, ka nav manevrēšanas iespēja, nav koplēmuma procedūra un tas nav apmierinošu. Es, atbal, es eh, atzinīgi vērtētu uh, Eh, ja kolēģi piekristu sūtīt skaidru signālu padomē par šo dosie. Paldies. Sančes prezidents. Sančes prezidents, kungs, lūdzu. Sí, presidente, eh, en nombre de... Priekšsēdētāji, Elīs Freiras vārdā. Un pēc eh, apspriešanās ar referentiem Lūdzam priekšsēdētāju konferenci saskaņā ar 57. reglamenta pantu atlikt balsojumu par rezolūcijas projektu, jo mēs vēlamies panākt, ja iespējams, vienošanos pirmajā lasīmā ar padomu. Un šim nolūkam lūdzam padomēji uzklausīt balsojuma rezultātu, cerams, ka tās būs skaidrs, robusts un Eh, tiks ņemta, eh, savā, ņemta vērā vēstule, kas ir nosūtīta. Paldies! Fest. Tātad es konstatēju, ka komitejas priekšsādātāja un referents eh, prasa atlikt balsošanu par normatīvo rezolūciju saskaņā ar 57. reglamentu pāntu. Tagad sāksim balsot. Vispirms. Uh, vadošās komitejas eh, grozījums. Eh, tas ir balsojums blokā, un par to ir iesniegts eh, multisks grozījums. Fortfokons to ierosina. Fordas kundze, es atvainojos. Dargie kolēģi, man ir divi mutiskie grozījumi. Pirmais ir ļoti īs. Ar abiem tiek mēģināts nodrošināt to, kā to, ko mēs iepriekš uh, vienojāmies attiecībā uz vienoto tirgu un principi, kas ir, par kuriem esam vienojušies Banka Savienības sakarā, eh, tiek ievēroti. Eh, pirmais ir ievietot vārdus non-participating pēc vārdiem and each participating angliskajā tekstā, lai nodrošinātu to, ka ikvienam ir eh, teikšanas piln tiesības, tad, kad viņi ir iesaistīti banku uh, noregulējuma procesā, un otru es tad pieminēšu attiecīgajā vietā. Jā, jūs šo mutisko grozījumu dzirdējāt, kolēģi. Ja kāds iebilst, tad uh, jums ir jāceļas kājās, un tādējādi jūs varat norādīt uh, to, ka jūs esat pret. Un ir jābūt vairāk kā 40 kolēģiem. Es domāju, ka tie ir Fords kundze, diemžēl vairāk kā 40. Tad lūdzu nākamais grozījums. Paldies! Es nolasīšu šo uh, grozījumu, droši vien diezgan ātri, um, bet, nu, kolēģi droši vien nebildīs arī pret to. Uh, Jebkuras uh, saistības, kas ir savienībai saistībā ar uh, nekontraktuālām saistībām un uh, izmaksas, kas ir saistītas ar padomas un komisijas pienākumu pildīšanu saskaņā ar 16. pāntu šajā regulā, nedrīkst nekādā gadījumā uzlikt nekādas finanšu saistības dalībvalstīm, kas nav uh, iesaistītās dalībvalstis. Iesaistītās dalībvalstis, uh, tām ir jāizveido uh, tāda noteikuma, lai neiesaistītās dalībvalstis saņemtu kompensāciju pilnā apmērā un ar procentiem. Ja gadījumā ir kaut kādas summas pašu resursos, kas tika izmantotas mērķiem, kas ir aprakstīti pirmajā apakšpantā. Tātad es gribu skaidri pateikt, mēs neapturam Banku Savienību, bet mēs gribam skaidrību par izmaksām. Paldies! Ok. Lūdzu? Jā. Nu, man šķiet, ka jā, paldies. Abi motiskie grozījumi ir noraidīti. Un tagad sākotnējais teksts, ko piedāvā komiteja. Kurš par? Lūdzu, celiet rokas. Pret? Atturas? Segundo. Jā, pitezējām, jā. Jā, lūdzu. Jā, pārbaudīsim elektroniski šo balsojumu. Tiem, kam slikta redze, man šķita, ka rezultāts ir diezgan skaidrs. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 441 balsojis par, pret eh, balsojuši 141 un uh, eh, 17 ir atturējušies. Pieņemts. Tagad balsosim par uh, komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad. Uh, saskaņā ar 57. pānta otro punktu par galīgā balsojuma atlikšanu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Paldies! zunächst Herrn Enrique Iglesias, Generalsekretär. Vispirms dodu vārdu Iglesias kungam, kurš ir, respektīvi vēlos sveikt šeit eh, Iglesias kungu, kurš ir Iberijas eh, samita ģenerālsekretārs. Esiet sveicināts. Wir kommen, wir kommen nun zu den Abstimmungen. Zunächst eh, die. Sākam balsojumu. Vispirms. Uh, rezolūcija par izcelsmes valsti, cūgaļas, mājputnu gaļas, kāzu gaļas izcels valsts. Tātad viena, viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk par eh, vispārīgo tarifu preferenču schēmu arī šeit viens balsojums, kurš par? Kas pārīkums par reglamentu vēlas izteikties, lūdzu? Priekšsēdētāji kungs, es vienkārši vēlējos uh, pārprasīt, vai šim balsojumam nebija nepieciešama kvalificētais vairākums. Nē, tas būs nepieciešams nākamajam balsojumam. Yeah. Schema allgemeiner Zollpreis. Tātad vispārīgo tarifu preferenču schēmu šeit ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Kurš par? Pret? Noraidīts. Tālāk par eh, siltumnīca efekta gāzes eh, emisiju kvotām, to izsolīšanu, tātad Protaševiča kungu un 42 citiem deputātiem, eh, kas ir priekšlikumam iebilduši attiecībā uz 2013. līdz 2020. gadam izsolāmajam eh, siltumnīca efektu gāzes kvotu izsolīšanas projektu. Līdz ar to eh, šis balsojums arī šodien nenotiks. Lūdzu, jums ir jautājums par reglamentu. Ja, please. Panie przewodniczący, na podstawie artykułu 177 Paldies, priekšsēdētāji. Balstoties uz 174. pānta 4. punktu Eiropas brīvības un demokrātijas eh, partijas vārdā. Mēs vēlamies lūgt atlikt balsojumu par šo jautājumu līdz nākamajai plenārsesijai. Šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas rūpniecībai, kas nozīmētu energoresursu cenu pieaugumu un palielinātu bezdarbu neatkarīgi no mūsu personīgiem politiskajiem eh, pārliecību principiem lūdzu atliksim šo balsojumu. Mums ir jāizskata šīs lietas kārtīgi un mums ir jāpārdomā lietas pirms pieņemam lēmumu. Paldies Jaubraukungam, balsojums būtu paredzēts, lūgums jūsu arī ir eh, atbilstoši noteikumiem, kurš vēlas atbalstīt. Kurš vēlas izteikties pret šādu? Arī nē. Nu tad balsojam. Kurš ir par balsojumu atlikšanu? Tātad, kurš ir par? Kurš ir pret? Noraidīts. Līdz ar to balsojums notiks personāla balsojumai. S Speronikungs, es jums nedodu vārdu. Es jums nedodu vārdu. Es jums nedodu vārdu. Es prasīju, kurš vēlas izteikties, ne, neviens neizteicās. Šeit nav nekāds cirks, mēs balsojumu noturējām. Namentliche Abstimmung, die Abstimmung. Personāla balsojumu sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 You, Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Ņemot vērā vakardienas debatas un uh, raugoties uz Ukrainu, es gribētu piedāvāt skaidri pateikt, ka tas ir Ukrainas tautas uh, ziņā lemt par viņu a, uh, nākotni bez intervences no ārpuses. Un tāpēc es piedāvātu aizstāt pirmo grozījumu ar a, sekojošu a, formulējumu uzsver to, ka tas ir Ukrainas tautas ziņā lemt e, brīvi no ārvalstu iejaukšanās par valsts ģeopolitisko orientāciju un par to, kādus starptautiskos noliegumus e, Ukraina e, parakstīs. Un tas būtu jāpievieno kā jauns pēdējais teikums 19. pantā. Vai ir kādi iebildumi? Neredzu. Līdz ar to tas ir mutiskais grozījums, kas papildina pirmo grozījumu. Kurš var to atbalstīt? Balsojam personāla balsojumā, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums arī personāla balsojumā, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 14. Eh, punkts, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, Broka kungs, jautājums par reglamentu. Pici. Lūdzu, priekšsādātāji, dargie kolēģi pārskatīšanās dēļ, sadarbojoties ar uh, grozījumu iesniedzēju un ar uh, grozījumu biroju, es gribētu norādīt, ka 14. pantā ir teikts otrajā uh, teikumā un personalizētu pasākumu sagatavošanu un nevis ieviešanu. Lūdzu, tā arī balsosim. Es jau būtu norādījis, to man eh, atbildīgie dienesti ir norādījuši. Tad balsojam pirmā daļa, kurš par? Ot, es atvainojos, kurš pret? Atturas pieņemts otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Tālāk rezolūciju par situāciju Sīrijā, kur dažos sarakstos ir stipri tālāk. Es ceru, ka visi var atrast šos dokumentus, rezolūciju par situāciju Sīrijā. Mums ir kopīga rezolūcija no sešām politiskajām grupām. Vispirms otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par? Pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums par situāciju Eģiptē. Šeit ir kopīga rezolūcija no sešām politiskajām grupām. Vispirms otrais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Devītais punkts, oriģināla teksts pir, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums par? Pret, atturas. Arī nav īsti skaidrs. Pārbaudam elektroniski. Pirmā grozījuma pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk rezolūcija attiecībā uz Eiropas Savienību un Krievijas augsta līmeņa sanāksmi. Vispirms ir zaļo politiskās grupas rezolūcija, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk par kopīgu piecu politisko grupu rezolūciju. Ceturtais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais punkts oriģināla teksta par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais punkts oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Ejam tālāk. Rezolūcija par Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresu ziņojumu. Šeit ir rezolūcijas priekšlikums no ārlietu komitejas 12. grozījums. Kurš par? pret atturas pieņemts. Ceturtais personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otra daļa par, pret, atturas pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 13. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais par. Pret. Atturas pieņemts. 11. par. Pret. Atturas pieņemts. 15. par. Pret. Atturas pieņemts. 6. personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums ir atsaukts. 29. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 8. par, pret, atturas, noraidīts. Trešais divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otra daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski trešā grozījuma otro daļu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums C, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pārbaudām elektroniski, sākam balsot ir ļoti grūti, ja šeit sākumā uh, netiek, uh, šeit priekšā zaļie nerāda signālu, kā jābalso, man grūti spriest, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot noraidīts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam, eh, personāla balsojam par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Esam nonākuši tālāk pie rezolūcijas priekšlikuma. Posalkungs vēlas izteikties. Priekšsādātāji ļūtu izņēmumu kārtā uh, pieņemiet nelielu noteikumu uh, pārkāpumu. Neviens, kā Paks kundze, nav tik daudz darījusi Bosnijā un Hercegovinā. Un tā kā tas droši vien viņas pēdējais ziņojums šeit parlamentā, mums vajadzētu viņai pateikties par viņas gadiem ilgo darbu. So, Frau Kollegin Pack, ein riesiger Blumenstrauß. Pakas kundzei milzīgi buķeti ar tik daudz, simtiem daudz ziedumu. Ejam tālāk. Bijušās Denislāvas Maķedonijas Republikas 2013. gada progresa ziņā mums ir rezolūcija priekšlikuma no ārlietu komitejas cerotais grozījums, kurš par pret. Nu, šobrīd es neko nevaru saprast. Lūdzu, balsojiet. Kurš par? Pret pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 22. punkts oriģināla tekstā divās daļās. Pirmā daļa kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 32. Eh, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret. Pārbaudām elektroniski. Visdrīzāk noraidīts, bet pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 50. punkts oriģināla teksts, pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais ir atsaukts, 51. oriģināla teksts divās daļās, pirmā daļa kurš par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas pieņemts, sestais par, pret, atturas noraidīts. 58. punkts, oriģināla teksts divās daļās, pirmā daļa kurš par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām elektroniski otro daļu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 59. punkts, orģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas, noraidīts, otrā daļa personāla balsojumā, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums personāla balsojumā, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret, atturas pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojumā, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk rezolūcija par Melnkalnes 2013. gada progresa ziņojumu. Arī šeit ir rezolūcija no ārlietu komitejas pirmais. Kurš par pret? Atturas. Pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret. Arī pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums divās daļās. Pirmā daļa kurš par? Pret atturas pieņemts otrā daļa par pret pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret. Izskatās, ka līdzīgi pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir rezolūcija par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu rezolūcija no sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas. Ceturtais punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums D, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojums. Nē, jūs vēlaties pārbaudīt ap, D apsvērumu otro daļus. Labi, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Un tālāk ir rezolūcija par Najādas divi rīcības programmu iekšējā ūdensceļa transportā atbalstam. Mums ir rezolūcija no transporta komiteja, trešais eh, punkts, eh, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Kurš par? pret atturas noraidīts. 11. punkts oriģināla teksts, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Visiem patīkam māju ceļu vai attiecīgi labu apetīti. Tie, kas nevēlas piedalīties balsojuma skaidrumā, vēlos lūgt visus kolēģus eh, pēc iespējas ātrāk atstāt zāli, ja nevēlaties šeit palikt. Ja tas neizdosies, tad es saukšu vārdā kolēģus. Tagad esam nonākuši līdz balsojumu skaidrojumiem un sāksim eh, ar tiem, kurus vakar nepaspējām izskatīt. Pēc tam eh, sekos balsojumu skaidrojumi par šodienas balsojumiem. Vispirms Baha kunga ziņojums. Pirmais ir